protokolu, tad tas uzskatīts par pieņemts. Tagad mm, dabas kārtībā ir plašas interpelācijas par stāvokli Eiropas kuģu būves nozarē. Dodam vārdu autoram Ivanam Jakovčičam. Piecas minūtes. Sektori pomorske opreme i brodogradnje. In, uh, industriālā nozare, kas ražo kuģus un to aprīkojumu, ir bijusi viena no svarīgākajām nozarēm Eiropas Savienībā daudzus gadu desmitus. Šajā nozarē strādā 450 tūkstoši strādājošo. Tas ir svarīgi gan no ekonomiskā, gan sociālā viedokļa, jo nodrošina kvalitatīvu nodarbinātību lielos uzņēmumos un veido reģionālo rūpību rūpniecisko infrastruktūru. Eiropā ir aptuveni 150 lielu kuģu būves, būvētavas, kurām daudzas darbojas globālā tirgu un tirgus daļa tonāžu ziņā ir aptuveni 6%. Tomēr, komisārs kundze, Eiropas kuģu būves valstis ir pārāk vājas, lai spētu tikt galā ar konkurences spiedienu no Āzijas, jo īpaši Ķīnas un Dienvidkorejas. Uh, kur uh, valstīm ir mērķtiecīgas valsts kuģu būves stratēģijas vai pēc iniciatīvas Leadership 2020 komisijai ir speciāls plāns, kā izveidot holistisku rūpniecības stratēģiju Eiropas jūrniecības un kuģu būves nozarei, lai atbalstītu ilgtermiņu konkurētspēju, ekonomikas ilgtspēju un izaugsmi šajā nozīmīgajā nozarē. Vai komit komisija veic konkrētus pasākums, lai saglabātu un atbalstītu Eiropas kuģu būvs nozara augsto tehnoloģiju un augstas vērtības konkrētas spējas priekšrocības, vai ir izveidot skaidra politika un pasākumi, nu lūkā vērsties pret draudiem, kas rada negodīgu starptautisko konkurenci un globālās tirsniecības noteikumu trūkums. Šie ir mani jautājumi. Es pateicos par to, ka esat gatava apspriest Uh, šo jautājumu. Diemžēl uh, nav vairāk klāt kolēģi no manas valsts, kaut arī tas mums ir svarīgs jautājums. Tagad daži vārdi par kuģu būvi Horvātijā. Es zinu, cik svarīgi ir saglabāt kuģu būves nozari Horvātijā, ne tikai lai saglabātu darba vietas, bet arī prasmes, kas ir tajā strādājošie un uh, mēs, šī nozara arī var kļūt par inovāciju centru, un tādēļ mums ir nepieciešams arī, uh, lai mūs atbalsta Eiropas Savienības iestādes, pulas, riekas un splitas kuģu būves uzņēmumi vēl darbojas, bet viņiem ir nepieciešams Eiropas atbalsts. Galvenais, galvenās problēmas ir finansiāla rakstura bet tas nozīmē arī, ka būtu jāfinansē ne tikai uh, kuģu būves nozara, bet arī tā, tie, kuri iegādājas kuģus, un tas būtu svarīgi, lai nodrošinātu kuģu būvs pastāvēšanu ne tikai Horvātijā, bet visā Eiropā. Būtu jāpiedāvā īpaši instrumenti, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas kuģu būves nozarei. Komisārs Kunze, mēs bieži runājam par to, ka ir jāreindustrializē Eiropa ka ir jāveic pasākumi, lai glābtu tās rūpniecības nozares, kur ir tehnoloģiskas un zinātniskas uh, um, iestrādnes. Un ir jāaptur uh, kuģu būves uzņēmumu slēgšanu Eiropas Savienības dalību valstīs. Tas nozīmē, ka arī ir jāpārstrādā pasākumi un kritēriji, tie jāpārskata. Uh, kopā Eiropas komisijai un dalību valstu valdībām. Mēs nevaram vienkārši noskatīties, ka uh, uh pazūd, uh, izzūd viena um, svarīga rūpniecības nozara Eiropā. Mūsu partneri uh, Uh, subsidē kuģu būvi uh, valsts līmenī. Es saprotu, ka ir nepieciešama uz tirgu balstīta pieeja. Es pats esmu Alde grupas deputāts, bet ja nav uh, godīgas konkurences, ja citas valstis rīkojas neliberāli un dara visu, lai glābtu šo nozari, mums jārīkojas tāpat. Mēs nevaram vienkārši klusējot noskatīties, ka zaudējam konkurētspēju globālā tirgu. Uh, Arī kuģu būve ir svarīga uh, uh, nozara sadarbībai Eiropas Savienībā, jo daudzas izēvielas un detaļas tiek ražotas uh, vienā valstī, izmantot kuģu būvē citā valstī un ir jāizstrādā jauna koncepcija, lai glābtu kuģu būvi Eiropā. Paldies! Paldies, uh, Jakovčiča kungs, un tagad Jankovskas kundze komisijas vārdā. Paldies, godējumi deputāti. Es vēlējos izmantot iespēju, lai ar jums runātu par šo ļoti nozīmīgo Eiropas rūpniecības jomu. Un iesākumā es gribētu runāt par plašāku kontekstu. Pagājušā gada septembrī komisijas priekšsēdētājs nāca klajā ar politisku signālu par to, ka jāstiprina mūsu rūpniecība tā jāpadara konkurētspējīgāka. Pāris nedēļas vēlāk mēs nācām klajā ar visaptvarošu rūpnieciskās politikas stratēģiju, ar jaunām darbībām, jaunu skatījumu. Un vēl ir atlikuši tādi atsevišķi trūkumi, ko mēs varam novērst, pat ja ir uh, Eh, laika atlicis visai maz. Rūpnieciskās stratēģijas dokuments ir horizontāls, tas ir nozīmīgs visām nozarēm, bet šajā kontekstā es vēlos norādīt, ka kuģu būvi ir viena no nozarēm un atsevišķas darbības ir specifiskas tiem, lai gan ir specifisks dar, bības visās jomās, un mums ir jādomā par eh, transformācijām specifiskās jomās, un šeit ir piemērs tam, ko mēs darām. Šīs nozars, kas ir ju, eh, kuģu būve un kuģošanas eh, materiālu ražošana ir nozīmīgi ekonomikai, tā skaitā reģionālajai ekonomikai, bet globālais Eh, piekļuvu globālam tirgum ir sarežģīta vai daudziem uzņēmumiem. Tāpat arī iniciatīva Leadership 2020 ir nozīmīga, kas koncentrējas uz piekļuvu finansējumiem, tirgumu, eh, apmācībai un iespējams arī uz atbalstu kuģu būves un eh, kuģošanas iekārtu ražotājiem. Runājot par pirmo jautājumu, vai komisija ir iecerējusi um, atbalstīt ilgtermiņu konkurētspēju? Mūsu programma Leadership 2020 ir visaptveroša, tajā pie, pie tās eh, sagatavošanas tika piesaistīts uh, ieinteresētās puses, bet mēs neesam iecerējuši palikt tikai pie uh, ehm, paveiktā, ir iecerētas eh, jaunas, kuras komisija uzsāks vai turpinās, eh, to starp sarunas ar trešajām valstīm, eh, kontakti. Nākošais jautājums, kā komisija ir iecerējusi atbalstīt augsto tehnoloģiju pievienoto vērtību. Leadership 2020 uzdevums identificēt jaunas jomas inovācijās, zaļināšanā, jaunajās tehnoloģijās, diversifikācijā, jaunos tirgos un atgādināšu, kā lēmums pirmo reizi kuģu iesnībā samazināt e, e, izmes, izmešu līmeni bija vēsturisks. Tāpat ar lielu inovāciju un zaļināšanas fokusu mēs turpinām darbu. Bez tam esam iecerējuši šīs iniciatīvas ietvaros skatīt jaunas tirgus, iespējas un uzlabotas esošo peltlīdzekļu tehniskos rādītājus. Protams, Mēs varam saglabāt mūsu kuģbūvi, ja mēs saglabājam mūsu cilvēcīgo kapitālu uh, un zināšanas. Līdz ar to 15. gadā komisija apstiprināja jūrniecības uh, nozares priekšlikumu Eiropas Savienības projektam Eiropas uh, prasmju padomē. Kuģošanai vēl viens pasākums, ar kur mēs lepojamies, ir kāds eh, kuģošanas tehnoloģijas kļuva par vienu no prioritārām, mēs izvēlējāmies šeit vairākas nozares, no kuriem jūrniecība ir, ir viena no nozarēm, un pavisam nesen Erasmus plus ietvaros mēs atbalstījām uh, jūrniecības tehnoloģiju projektu ar praktiski 4 miljonu eiro finansējumu. Šis projekts ir uzsākts pirms burtiski dažām nedēļām. Tālāk par jautājumu pēc mērķiem, kas atbilst starptautiskai konkurētspējai. Kuģbūvis nācijas Eiropā ir pārāk vājas, lai cīnītos ar Āzijas valstu spiedienu. Un tāpēc ar šo pēdējo dokumentu esam iecerējuši stāvokli mainīt. Ir uz eh, martā notiks sastais eh, kuģošanas, kuģu būvis dialogs Ķīnā, kur tika runāts par šķēršļiem, kas mazina uzņēmē darbības iespējas Ķīnā, piemēram, prasības pēc vietējiem eh, kontaktiem, PR un vēl citi jautājumi. Protams, šādas viedokļa apmaiņas nekavējošas rezultātus nedod, bet tas ir vienīgais veids, kā mēs varam parādīt gan Ķīnai, gan citiem to labumu, ko dod taisnīgas tirgus attiecības. Tālāk par tiešajām investīcijām. Eiropai ir jābūt atvērtai šādām investīcijām, taču nebūsim naivi. Šāda atvērtība nenozīmē, ka mēs atļausim ārvalstu valdību uh, vai valsts investoru eh, darbības ar slēptu darba kārtību. Viņi var meklēt iespējas iegūt kontroli pār Eiropas uzņēmumiem un firmām, kuru darbība ir ārkārtīgi būtiska mūsu nacionālajai drošībai vai sabiedriskajai kārtībai. Un mēs esam iecerējuši šo jautājumu risināt un skatīt tādas transakcijas, kas varbūt. Uh, eh, ar risku, un, un šajā priekšlikumā ir iekļauts tādas infrastruktūras kā kuģu būvētavas un ostas. Un visbeidzot, jaun, par, runājot par jaunām tendencēm kuģu būvē un kuģu e, jūrniecības iekārtu piegādājai mēs saskaramies ar daudziem izaicinājumiem, bet arī konkrētiem ieteikumiem, un komisija diskutē pār šiem ieteikumiem un pilnīgi noteikti nāks klajā ar piemērotiem ieteikumiem un galvārdu. Un tā tie arī būs daļa no sagaidāmās daudzgadu finanšu schēmas. Paldies! Pienkovskā. Es... Paldies komisārai Bjankovskai. Tagad Kelīkungs trīs minūtes. Priekšsēdētāji komisāra kungs un pieci, seši kolēģi, kuri ir zālē. Man ir tas gods pārstāvēt Eiropas Tautas partijas grupu šo pēcpusdienu. Uh, mana grupa pilnībā atbalsta Eiropas reindustrializāciju un konkurētspējas saglabāšanu un uh, Pateicamies Alde grupai eh, par eh, šo iniciatīvu, kolēģim Jakovčičam, kurš eh, labi prezentē šo jautājumu. Kuģu būve ir nozīmīga un mums ir jāizteno integrēta vienota pieeja Eiropā šai nozarei, lai mēs tiktu galā ar globāliem un sociāliem izaicinājumiem. Mūsu uh, Uh, Āzijas uh, kolēģi ir mūsu konkurenti. Īrija ir uh, valsts, kurā ir plaukstoša kuģu būve, un mēs vēlamies pievienoties Eiropas līmeņa pasākumiem šai jomā. Korka ir kļuvusi par svarīgāko kuģu būves centru e, Īrijā. E, un š, ir daudzi kuģi uzbūvēti, arī Elietnas kuģis, kurš ir darbojas kuģniecībā. Diemžēl lielākā kuģu, būves, kuģu būvētāja tika slēgta 1984. gadā. Korkas osta ir otrā lielākajā, lielākā valstī mazu uh, laivu un kuģīšu būve un uh, apkope turpinās Korkas ostā. Īrija būtu ieguvēja, ja atdzīvotos uh, kuģu būves uh, nozare šai valstī. Es pašreiz strādāju kopā ar CO Kapiting, lai uh, Uh, vienai uh, no dziļākajām Eiropas ostām būtu iespējams izmantot tās pilnīgo potenciālu. Vēlos pateikties komisijai, kura arī piedalās šai iniciatīvā. Tāpat manā vēlēšana apgabalā ir nelielas, vairākas nelielas zvejas ostas kuras ir ļoti svarīgas uh, uh, manas vēlēšana apgabala ekonomikas attīstībai. Tāpat uh, mums ir Aslēra ostā, ko izmanto prāmji, uh, kas uh, pārvadā pasažierus un arī kravas pārvadātāji izmanto šo ostu. Tā kā mums ir iespēja darīt to, ko teica mūsu priekšsēdētājs Antonio Tojāni, uh, apturēt industrijas graušanu Eiropā un atjaunot kuģu būvs nozari. Paldies! Paldies, uh, uh, Kelī kungs. Uh, Mamikina kungs vēlas jums uzdot zilās kārtīts jautājumu, vai esat gatavs uz to atbildēt? Paldies, godātais prezidenta kungs, paldies, godējama kolēģi, par to, ka jūs pieņēmat manu zilās kārtītes jautājumu. Kā mēs zinām, dotajā brīdī kuģu būvēšanas nozare Eiropai milzīgs, milzīgu konkurenci sastādā Ķīnas, Ķīna kā valsts un Ķīnas kuģu būvēšanas sektors. vai jūs saskatāt э, tuvākajā nākotnē iespējas eiropas э, kuģu būvēšanas nozarei efektīvi konkurēt ar ķīnas kuģu būvētājiem un nozari? paldies! That... Es domāju, ka ne tikai mēs būsim, bet mums ir jābūt konkurētspējīgākiem. Un manī uh, eh, iedrošināja komisāres teiktais par to, kā mēs atgūsim savu konkurētspēju, palīdzēsim mūsu ostām. Un uh, mums ir visiem jāapvienojas, jāapvieno spēki, un tad mēs ļoti daudz ko varētu izdarīt, lai palīdzētu kuģu būvas nozarei un konkurētu ar Ķīnu. Eiropai ir jāatgūst sava industriālā uh, iespēja eh, darbība un eh, visām dalību valstīm jāsadarbojas. Paldies par jautājumu. Paldies, Kelī kungs. Tagad eh, man Vikingungam 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, komisārs kundze. Eiropa šobrīd joprojām ir liela spēlētāja globālajā kuģu būves nozarē, bet uh, Uh, uh, turpmāko desmit gadu laikā uh, pieprasījums Eiropā samazināsies un sagaida lielu izaicinājumu šo nozari. Bet ne, tas jau nenozīmē šīs nozares nozīmes mazināšanos. Eiropas Savienība ir jūras lielvara. Mūsu kaimiņi bai, brīnās par to, kā mēs varam nodrošināt šādu regulatīvo ietvaru, kas ir stabils. Bet Eiropas Savienībā nenozīmē tikai normas un regulējumu, bet arī ģeopolitiku. Kuģu būve joprojām piedara uh, ietekmes politikas jomai, un tā ir svarīgi, lai mēs būtu uh, ievērojami ģeopolitiskie spēlētāji. Uh, komisijas uh, uh, stratēģija liecina par to, ka šai nozarē nepieciešama tikai uh, tehnoloģiska, bet arī politiska drošība, un tādēļ mums ir nepieciešama vīzija par kuģu būves nozares attīstību. Uh, ir uh, veikti pasākumi, lai uh, atbalstītu augsto tehnoloģiju izmantošanu kuģu būvs nozarē, tad mēs gūsim konkurences uh, priekšrocības šai jomā. Bet jāpatur prātā, ka arī Ķīnas mērķis ir tāds pats uh, - iekļūt augsto tehnoloģiju tirgu kuģu būvas nozare, un tādēļ mums ir jāveic turpmākie soļi, lai saglabātu mūsu konkurētspējas priekšrocības. Ja nav spēkā efektīvu uh, tirzniecības noteikumu globālā, globālā mērogā, tad mums ir jāveic pasākumi, lai aizsargātu mūsu kuģu būvētājus Eiropā. Un tirzniecība notiek uh, dolāros, un tas nozīmē, ka mums ir jāaizsargā arī mūsu kuģu būvētāju finansiālās intereses uh, no dažādām manipulācijām ir eh, jāizmanto eh, dažādas Eiropas Savienības politikas, eh, lai to nodrošinātu. Daudzām dalību valstīm ir savas jūrniecības intereses, un tādēļ tās nevēlas nodot papildus pilnvars Eiropas komisijai. Bet ja mēs gribām konkurēt ar lielākajām jūras lielvarām, tad mums ir jārīkojas kopīgi. Mm. Brexits, zināmā mērā, mazinās mūsu ietekmi jūrās, bet tas būs stimuls uh, virzīties tālāk uz priekšu, veidojot kopīgu jūrniecības politiku. Vēl viens iemesls, kādēļ mums nepieciešama efektīva kuģniecības stratēģija, ir uh, vides uh, aizsardzības apsvērumi. Mēs esam progresīvākā savienībā attiecībā uz vides standartiem un mums arī tirzniecības uh, attiecībās ir jāatbalsta vidas standārta ievērošana. Tāpat arī uh, uh, klimata pārmaiņu rezultātā būs iespējams izmantot arktiskos ūdeņus un uh, pātrināt uh, kravu pārvadāšanu. Līdz šim uh, kuģu transports uh, Um, tiks novirzīts uz ziemeļu reģioniem, lai samazinātu pārvadājumu ilgumu un padarītu tos drošākus. Un būs nepieciešami arī kuģi, kas varēs uh, strādāt uh, ziemeļu apstākļos. Latvijas uh, kuģu būves nozares sakarā gribu teikt, ka mūsu galvenie izaicinājumi ir darba prasmju uh, Uh, uzlabošana un mārketinga prasmju uzlabošana. Latvija joprojām saglabā savu respektējamo vietu uh, jūras uh, nozarē. Mēs izmantojam arī modernus materiālus, modernus projektus, bet ar to vien nepietiek, lai saglabātu Latvijas kuģi būs nozara labos ekonomiskos nosacījumos, it īpaši, ja samazinās pieprasījums Eiropā. Uh, kuģu būvē balstās uz zināšanu, izmantošanu un ir jāīsteno reāli eiropiska pieeja, lai garantētu kuģu būves un tajā strādājošo personu nākotni. Paldies! Tagad vārds Krupas kundzei. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, es tiešām atbalstu šo uzdoto Eiropas komisijai uzdoto jautājumu par Eiropas kuģu būves sektoru, cevišķi tādēļ, ka Eiropas komisijas darbība ietekmē to, ka, piemēram, Polijā ir samazinājies uh, kuģu būves apjomi. Piemēram, šobrīd Gdaņska ir, ir tikuši uzbūvēti iepriekš tūkstoši kuģi, bet pēc tam, kad mēs uh, iestājāmies Eiropas Savienībā, uh, tad sanāca tā, ka uh, valsts atbalsts jau tika uzskatīts pret Eiropas Savienību, un tad līdz ar to nācās atteikties no valsts finansējumā, bija jāprivatizē. Un tas savukārt nozīmēja, ka kuģi būvērs nevarēja pastāvēt, un vairāk tūkstoši cilvēku zaudēja darbu. Un daļēji privatizācija nozīmē to, ka Ukraina nopirka kuģu būves uzņēmumu, un tas noteikti ir bijis kaut kas līdzīgs arī citās Eiropas Savienības valstīs. Pēdējo trīs gadu laikā varam teikt, ka kuģu būves nozare tika sistēmiski iznīcināta, un ir kopumā astoņas lielas kuģu būves arī Gdaņskā, Mēs saprotam, ka kuģu būve ir ārkārtīgi būtiska arī runājot par aizsardzības jautājumiem, jo mums būtu nepieciešams uh, to atcerēties. Paldies! Lielas paldies Krupas kundzei, un tagad trīs minūtes ir Andersonas kundzei. Lielas paldies! Īrija ir sala, un tāpēc mēs esam lielākā mērā atkarīgi no transportēšanas uh, pa jūru nekā citas Eiropas Savienības dalību valstis. Eh, Lielbritānijas lēmums eh, uzsākt Brexit procesu nozīmē to, ka mēs varētu būt eh, sodīti, jo mūsu eksporta tranzīts kļūst sarežģītāks, ja mēs nevēlamies uh, iet caur uh, Lielbritāniju. Eiropas Savienība stratēģija, lai risinātu ekonomikas uh, krīze, kuģu būve ir izmantota. Harland un Wolf, kas ir vislielākā kuģu būve uh, Eh, kuģbūvas uzņēmums īrijā šobrīd, viņi ir uzlabojuši tehnoloģijas, viņi ir kļuvuši zaļāki un arī diversificējuši savus tirgus. Mums ir vairākas svarīgas ostas, Belfastas ostas, Warren Point, Lārne, kā arī mana uh, pilsēta Foilport, un uh, šīs ostas ir iekļautas Eiropas Savienības tirgu, un visas ir uh, atkarīgas no Eiropas piegādes ķēdēm. Brexit ir ļoti negatīvi ietekmējies ražošanu un transportēšanu, un pat lielākā mērā tas ir ietekmējis īrijas kuģu būves sekas. Ziemeļīrijā arī ir ļoti negatīvas. Visi šie aspekti jāiekļauj tad, kad Eiropas Savienotībā tiek plānotie turpmākie soļi. Uh, ir jāmeklē risinājumi pēc Brexit katram sektoram atsevišķi, arī kuģu būvas sektoram. Mēs esam izstrādājuši dažādus risinājumus tā, lai uh, mēs varētu palikt Eiropas Savienībā arī pēc Brexita, tāpēc mēs nolēmam, ka varam izveidot uh, zaļo un sarkano kanālu sistēmu. Tas nozīmē, ka atsevišķas ostas var tikt izmantotas, lai no īrijas varētu transportēt uh, preci. Un šādā veidā mēs varēsim aizsargāt tranzītus no uh, tranzītus ar Lielbritāniju, eksportu no īrijas vai nu caur Lielbritāniju vai nu patiešo uz Eiropu. Tā būs iespēja aizsargāt iekšējā tirgus integritāti. Uh, un varēsim turpināt tirzniecību no uh, austrumiem un uz, uz rietumiem, no rietumiem uz austrumiem. Mēs nevēlamies, lai īrijas jūra starp Lielbritāniju un īriju kļūtu par mūsu šķērsli. Vai man būtu jāatgādina, ka Titaniku uzbūvēja Harland Wolf uh, kuģu būvē Belfastā? Belfasta uh, pilsētas uh, centrs ir uh, ļoti atkarīgs no tā, vai Eiropas Savienības finansējums būs pieejams lai arī atceramies par Titānika pirmo braucienu, kad tas sadūrās ar aizbergu, un tāpēc tagad mēs varam teikt, ka īrijā arī ir līdzīgā situācija. Mēs nevēlamies kļūt par upuri milzīgam aizbergam, kas ir Brexit. Paldies, Andersonas kundze. Tagad lūdzu Elisenas kundze, kungs. Paldies, priekšsādātājs. Eiropas komisija ir nākus klajā ar jaunu globālu stratēģiju kuģu būvēju. Priekšsēdētāji, mēs neatbalstām šo plānu. Mūsuprāt, komisijas plāns mēģina noteikt nevajadzīgus pārliecīgus noteikumus un uh, Eh, iejaukties valsts suverenitātē. Mūsu uzņēmumi ir paši atbildīgi par saviem pasākum, panākumiem, un tai, tiem nevajag Eiropas birokrātu eh, noteiktos eh, noteikumus, kuriem nav nekādas izpratnes pār to, kā darbojas tirgus. Tie, Mēs esam pret kompetenci transferu, mēs esam pret Eiropas nodokļu maksātāju naudu izšķērdēšanu, atbalstot dzīvot nespējīgus uzņēmumus un bankrotējušas kuģbūvētavas. Tāpat citās jomās valsts palīdzība un subsīdijas tikai mm, pārceļ uz vēlāku laiku eh, uzņēmumu galu. Padomāsim par uh, autobūvi, par lidmašīnu būvu. Arī šeit mēs esam mācījušies no savām kļūdām. 80. gados Nīderlandes eh, nodokļu maksātāji maksāja miljardiem florīnu, lai atbalstītu mūsu valsts kuģu būvētājas. Bez panākumiem lielām kuģu būvēm bija jātiek slēgtām pēc vairākiem gadiem un, daudz, un ļoti daudz naudas tika izšķērdēts pa tukšo. Pēdējo gadu laikā eh, Nīderlandes kuģu būvētājs ir atguvušās ne jau pateicoties valsts intervencijai, bet pateicoties savai prasmei. Tāpēc tirgiem un nevis eh, valsts pilvarām eh, būs lemt par to, kad un kādā veidā preces ir jāra, jāražo. Tas būs atkarīgs no cenas, no kvalitātes. Citiem vārdiem sakot, pārtrauksim šo palīdzības programmu un Eiropas subsīdijas un atstāsim mierā kuģu būvētājus. Paldies, paldies, Elisenkungs. Un tagad pusotru minūti deputātam Džambatskim. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Paldies kolēģim Jakovčičam, kurš nāca klajā ar šo ļoti svarīgo jautājumu. Vairākām dalībvalstīm ir tradīcija kuģu būvē un šī tradīcija tiek apdraudēta. Mums ir jārunā pār Eiropas Savienības reindustrializāciju, bet mums ir vajadzīgs darbvietas. Jā, mums jāpatur šī tradīcija. Jā, ir konkurence, kas nevienmēr ir lojāla no trešajām valstīm, bet tālāk ir atkarīgs no mums pašiem, no dalībvalstīm un parlamenta un Eiropas Savienības kopumā, vai mums izdosies šīs darba vietas paturēt. Paldies! Paldies, Džambatska kungs, vai jūs varētu atbildēt uz man Mikina kunga jautājumu? Lūdzu. Liels paldies, godātais Džambatska kungs, par to, ka jūs pieņemat manu zilās kartītes jautājumu. Mana valsts Latvija iestājās Eiropas Savienībā 2004. gadā. Bulgārija iestājās vēlāk 7. gadā kopā ar Rumāniju manā valstī ir lietas ko mēs kuģniecības nozarē un kuģu būvēšanas sektorā esam zaudējuši objektīvi bet daudz ko esam ieguvuši mūsu nozarē vajadzībām cilvēkiem un biznesam kā tādam. kas ir jūsu valstī ko jūs zaudējat ko jūs pa šo laiku ieguvāt? paldies! Колега, благодаря за въпроса kolēģi, paldies par uzdoto jautājumu. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt. Bul Latvija un Bulgārija, to iestāja Eiropas Savienībā, bija sārunu eh, rezultāts. Jā, mēs iesākumā zaudējām darba vietas, bet vēlāk šī nozara attīlījās. Šobrīd ir divas valsts kuģu būvētājas un vairākas privātās. Eiropas Savienības ietvaros mums ir jāsadarbojas vieniem ar otriem, tā skaitā arī jūrniecības un kuģbūvas lietā, un tad mēs varēsim domāt par pozitīvākiem rezultātiem. Paldies! Paldies, Džambatska kungs. Neviens brīvā mikrofonā nav pieteicies, līdz ar to tagad nobeigumā mēs uzklausīsim komisāri Bienkovskas kundzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlos pateikties visiem par izteiktajiem komentāriem. Manuprāt, kuģi būvas nozare un jūras, jūrniecības nozare ir ārkārtīgi svarīga. Tas nozīmē, ka mums ir jādara daudz vairāk. Turpmākajos 18 mēnešos mums ir jārīkojas ļoti konkrēti. Es esmu jau pieminējis mūsu iniciatīvu Leadership 2020 Mēs varam izmantot šo iniciatīvu, lai risinātu potenciālas problēmas, lai runātu par inovācijām, par cirkulāro ekonomiku, digitalizācijas aspektiem. Esmu pārliecināta, ka, ka, protams, mēs nevarēsim panākt rezultāts ļoti ātri, tāpēc, ka ir jārunā visiem kopā, ir jādarbojas visiem kopā, bet visi, kas ir iesaistīti šajā darbā, noteikti varēs tiešām sadarboties, bet tad gal galā mēs varēsim nākotnē panākt ļoti liederīgus rezultātus. Dalību valstīm, protams, ir būtiskākā loma, lai jaunajiem izaicinājumiem varētu stāties pretī un, attiecīgi, izmantot visas jaunās iespējas. Protams, ka ir jāturpina sadarboties ar dalību valstīm, ar iesaistītām personām, ar parlamentu, un varu jau tagad jums pateikt, ka es darbošos visā šajās jomās, tur, kur mūsu uh, rīcība varētu būt stiprāka, konkrētāka, kur mēs tik tiešām varam panākt labāku risinājumu, pateicoties tam, ka mēs darbojamies. Un tas, piemēram, saistīts ar uh, finansējumu pieejamību un jaunajiem tirgiem. Mēs darām diezgan daudz, uh, lai attīstītu iemaņas, bet mēs varam darīt arī vairāk. Piemēram, runāt par jauno budžetu, mēs varam runāt, protams, vispārīgi par šo nozari. Uh, bet, tā, ļu, bet arī precīzāk. Tad līdz ar to varam teikt, ka mūsu diskusija līdz ar to nav pabeigta, mēs vēl turpināsim. Paldies, komisārs kundze!